vairāk pieņemto tekstu saraksts ir pieejams, vai kādam ir iebildumi. Līdz ar to protokols ir apstiprināts. Saskaņā ar 4. darbkārtības eh, eh, regulamentu pāntu eh, tiek konstatēts, ka Lotāra bija.